cilvēktiesību ievērošanu Irānā. Es zinu, ka Eiropas parlaments man piekrīt šajā ārkārtīgi delegātajā jautājumā, un es jums pasakos par šo atbalstu. Paldies. Paldies. Es pateicu. Paldies, Damanekī kundzei. Tagad esam beiguši debats par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā un balsosim pēc nākamā darbkārtības punkta. Egypt. Tagad runāsim par Ēģipti un it īpaši blogera Alā Abdāla Elfatā lietu. Pirmais, kas uzstāsies, ir Kamīnska kungs, lūdzu. Bardzo, Paldies, priekšsēdētāji. ar lielām cerībām mēs sekojām notikumiem Ēģiptē, mēs uh, uzslavējām attīstību šajā valstī un Šajā valstī dzīvo apmēram 70 miljonu iedzīvotāju, un viņu kultūra ir ļoti nozīmīga arābu pasaulē kopumā. Tādēļ mēs uh, uzskatījām, ka Ēģipte var kalpot par pozitīvu demokrātisko pārmaiņu paraugu. Mums, protams, vajadzētu uh, būtu priecīgiem, ja Eģipte varētu kļūt par modernas, demokrātiskas valsts paraugu islāma pasaulē. Mēs gribētu teikt, ka arābu un islama valstis ievēro demokrātiskas vērtības, kas ir tik tuvas Eiropai. Diemžēl mēs esam saņēmuši aizvien vairāk jaunumu, uh, kas uh, mūsu optimismu spēcīgi noplacina. Ir bijuši vairāki cilvēktiesību pārkāpumi, runājot arī par uh, vardarbību, kas tika vērsta pret koptu kristiešiem. Šādi uzbrukumi tieši šai reliģiskajai kopienai ir vērojami atkārtoti, un piedzīvojam arī to, ka tiek ierobežota cilvēka izteikšanās brīvība. Tādēļ mums ir skaidri un gaiši jāpasaka Ēģiptes valdībai, ka mēs augstu vērtējam uh, ieviestās pārmaiņas, bet tām ir jābūt pozitīvām, nevis negatīvām. Paldies, un tagad Paškas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Hosni Mubaraks. Uh, vairs nav Ēģiptes prezidents, un eh, tādēļ pie varas nonāca pārējais laika valdība. Notika arī uh, miermīlīga demonstrācija, kurā piedalījās koptu kristieši. 25 cilvēki tika nogalināti un vairāk nekā 200 ievainoti. Un tas pierādīja, ka pārējais laika valdība izmanto neproporcionāls metodas, mēģinot nodrošināt kārtību valstī. Tālāk blogeris Ala Abd al-Fatā un Maikls Nabils Sanats tika ieslodzīti tūkstošiem civili iedzīvotāji var tikai apstiprināt, ka pārējais laika valdība izmanto vardarbību, lai uh, valdītu valstī, tiek izmantotas militārs spēks, netiek ievērotas cilvēktiesības un uh, Eh, cilvēkiem nav iespēja izmantot neatkarīgas tiesas pakalpojumus. Mums ir jāsaka, ka Eģiptes valdībā ir jārīkojas civilizēti. Paldies, un tagad par žākundzi. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Šeit parlamentā esam daudzi, kas izteica savu atbalstu saucamajai arābu pavasarim, taču revolūcija nav veiksmīgi eh, noslēgusies vēl. Tunisieši ir veiksmīgi ievēlējuši savu konstitucionālo asamblēju, taču, diemžēl, tā ir vienīgā valsts, par kuru varam būt optimisti Lībijai, runa par šariet likumu atjaunošanu Lībijā cilvēki arī tiek nogalināti, un arī Ēģiptē mēs varam, par Ēģiptu mēs varam tikai paust savu uztraukumu. Kopš 2011. gada mārta ir notiesat vairāk nekā 12 tūkstoši civiliedzīvotāji. Uh, Alā Abdele Fatā uh, tika apcietināts. Uh, un uh, viņš ir cietis arī vēl uh, Mubarak režīma laikā. Arī viņa kolēģis blogers Maikl Nabils Sanāda turpina bada streiku, jo viņš ir ieslodzīts. Un ir daudz cilvēku, kas tiek represēti, tie, kas, tiek, uh, tie, kas kritizē šo režīmu, un jo īpaši tā militāristus. Desmit gadus pirms vēlēšanām Ēģiptē mums ir jānosūta šai valstī spēcīgs ziņojums lai e, Eģiptes varas iestādes nodrošinātu visu pamatiesības tās iedzīvotājiem. Paldies! Vigenin kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, dāmas un kungi. Šodien mēs runājam par uh, diviem blogeriem, par uh, Sanada kungu un Ala Ab El Fatā. Mēs pārstāvam uh, 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju, un mēs pieprasām, lai šie blogeri tiktu atbrīvot no ieslodzījuma. Mēs saprotam, ka Ēģipte piedzīvo lielas pārmaiņas, bet mēs joprojām saņemam ziņojums par to, ka tiek represēti cilvēktiesība aktīvisti, žurnālisti un citi. Vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku tika notiesāti kopš marta mēneša. Uh, un joprojām valstī e, valda karastāvoklis, un līdz ar to e, militārie e, spēki var izmantot vāru. Mēs īsti nezinām, kas notika Kairā, kad 25 koptu kristieši tika nogalināti. Uh, un Eģiptes iestādes ir parādā gan saviem iedzīvotājiem, gan mums, jo īstenībā mēs ceram, ka Eģiptei ir iespējama labāka nākotne. Mēs visi zinām Eģiptes vēsturu, mēs zinām, ka ceļš uz demokrātiju ir kaisīts ar ērkšķiem un tas ir ļoti garš. Un Hosnī eh, Mubaraks Īstenībā viņa aiziešana radīja gandrīz tādu zemestrīces efektu, un joprojām tektoniskās plates nav sagājušas kopā, un mēs nezinām, kas notiks nākotnē. Jāsaprot, ka mēs visi vēlamies, lai Ēģipte turpinātu virzīties pa demokrātijas ceļu un darītu to neatkāpīgi. Paldies! Un tagad es āies kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä sen oikeusvaltiokehitystä. sen vuoksi on erityisen tärkeää että nyt niin sanottu. paldies priekšsēdētāji ja mēs runājam par tiesiskas valsts principu iedzīvošanu jā, iedzīvināšanu jāparūpējas, lai Eģiptē netiktu pieļauta cilvēktiesību un citu pamatiesību e, pārkāpšanas. Un mēs vēlamies, lai tiktu atbrīvot abi emuāru autori Alā Abd El Fatah un Maikls Nahils Sanats. Kas notiek Ēģiptē? Īstenībā mēs atceramies, ka Maspero bija mierīga demonstrācija, kurā piedalījās koptu kristieši, bet pēc sadursmes tika nogalināti vairāki pilsoņi un tika izvirzīta apsūdzība Ala Abd el Fatah. Vēlāk viņš tika apcietināts. Civillietas ir jāizskata civil tiesā, un mēs ceram, ka arī nākotnē Eģiptē tiks ievērotas pilnīgi visu cilvēktiesības. Paldies, Šākas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāras kundze, kolēģi jauni, veci eģiptieši, sievietes un vīrieši ir izteikušies pilnīgi skaidri, bez pārpratumiem. Viņi paši grib veidot savu nākotni, bez korupcijas, bez vardarbības, tādu nākotni, kurā tiek ievērota demokrātija un cilvēktiesības. Mēs uh, esam ļoti nobažījušies par uh, tiem lēmumiem, ko pieņēma vairākas Eiropas Savienības dalību valsts pagātnē, bet mēs ceram, ka mēs varēsim izveidot patiesu uh, uz godīgiem principiem balstīt sadarbību ar Ēģipti nākotnē. Bet kas notiek valstī tagad? augstākā padome un militāristi rīkojas tāpat kā Mubaraka ēras laikā. Vairāk kā 12 tūkstoši cilvēku tika vēsti militārās tiesas priekšā, tie bija civiliedzīvotāji. Šim netaisnīgumam ir jāpieliek punkts. Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka militārajām tiesām nav leģitimitātes izskatīt šos gadījumus. Tas ir saskaņā arī ar um, cilvēku tiesību deklarācijas desmito pāntu. Alā Abd El Fatā ir viens no pēdējiem Ēģiptes režīma upuriem. Rītdien viņš uh, briesmīgā cietuma kamerā svinēs savu dzimšanas dienu. Īstenībā pret viņu ir izvirzītas nepamatots attīstības. Viņa eh, sieva, kuru katru brīdi laidīs pasaulē viņu abu dēlu, bet viņš nevarēs piedalīties šajā priecīgajā notikumā. Un uh, eh, Alā Abd El Fatā dēlu sauks par Kaledu, um, par godu vienam no cilvēku tiesību at aktīvistiem, ko nogalināja policija. Un viņš ir simbols, un ļoti daudz citu cilvēku, kas cīnās par Eģiptes brīvību, kalpo par simbolu. Mēs atbalstam uh, eģiptiešu saucienu pēc jaunas valsts. Uh, Beidzot, ir jābeidz tiesāt civiliedzīvotāji militārās tiesās un jāatbrīvo visi politiski ieslodzītie, kā arī ieslodzītie pārliecības dēļ. Varbūt mēs varētu šo rezolūciju izņēmumu kārtā pārtūkot arī arābu valodā, un es gribēju norādīt, ka Alā Abd Elfata vārds šeit ir uzrakstīts nepareizi. Paldies, un tagad uh, Brantners kundze lūdzu. Paldies. Jā, mēs redzam, kas notiek Eģiptē. Eģiptē tiek izmantotas vecas schēmas un sistēmas, un uh, cilvēktiesības tiek pārkāptas, un pat bieži vien tas norisinās iz, izplatītāk nekā pirms revolūcijas. Kopš marta mēneša militārās tiesās ir tiesāti vairāk nekā 12 tūkstoši civili iedzīvotāji. Blogeri, cilvēktiesība aktivistāti kā Elfatā un Sanada kungs tiek ieslodzīti cietumos un spīdzināti. Mēs pieprasam nekavējoši atbrīvoties civiliedzīvotājus un uh, vēlamies pateikt, ka šādā vidē nevar norisināties paties demokrātisks vēlēšanas. Uh, Un tajā pašā laikā Katrīna Eštona atkārto neko neizsakošas uh, frāzes un tikai saka, ka mums ir jāatbalsta cilvēku tiesības. 28. oktobrī. Uh, Eštons kundze nosūtīja mums vēstuli, kurā uzrakstīja, ka ir jābeidz izmantot militāru vardarbību pret civiliedzīvotājiem, bet tas arī bija vīstam, nesakoja konkrēta rīcība. Tas ir absolūti nepieņemami. Kopīgi ar manu kolēģi Šāki mēs nu pat apspriedāmies un mēs lūdzam, lai augstā pārstāva atbalsta Eiropas parlamentu tā lūgumos beidzot pielikt punktu militārai tiesai pret civiliedzīvotājiem. Un šodien mēs atbalstīsim šos te steidzamības rezolūciju. Mums nav pilnīgi nekādas izvēles. Mēs nedrīkstam pasastīvi stāvēt malā. Tā mēs zaudēsim savu uzticību, ko reiz ieguvām šā reģiona iedzīvotāju vidū. Cilvēktiesības un demokrātija ir jāuztver nopietni, un šie vārdi ir jāpiepilda ar jēgu. Eģiptieši var lepoties ar saviem sasniegumiem. Mums viņi ir jābalsta turpmākajos centienos, lai viņu cerības patiešām attaisnotos. Paldies! Paldies Brantners kundzei! Un Tagad uzstāsies uh, runātāja politisko grupu vārdā Makovejs kundze, lūdzu, uh, ETP grupas vārdā. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Blogers Alabdel El Fatah un vēl 12 tūkstoši civiliedzīvotāji kopš Ēģiptes revolūcijas sākuma tiek vesti militārās tiesas priekšā. 9. oktobra demonstrācijas sākumā bija pavisam miermīlīgs, taču uh, militārais režīms kopš Mubaraka krišanas ir izrādījis lielāku uh, vardarbība kā jebkad līdz šim. 25 Eģiptes pilsoņi ir gājuši bojā un 300 tika ievainoti. Uh, Un mums ir jāpieprasa, lai eh, Eģiptes varas iestādes beidz eh, izvērst eh, tiesu prāvas militārās tiesās pret civiliedzīvotājiem un jāīsteno neatkarīga objektīva izvērtēšana šai, šīm maspero sadursmēm, kurās ciet, kas sākotnēji bija miermīlīga kopta manifestācija. Eģiptei tiešām jāvirzās uz īstenu demokrātiju. Paldies! Geringerde Odenberges kundze no sociāldemokrāta puses. Paldies, priekšsēdētāji! Alā Abdel Fatā apcietināšana ir uzskatāms cilvēktiesību pārkāpums Ēģiptē kopš Mubaraka varas. Alā Abd El Fatah bija svarīgs uh, žurnālists lomas pildītājs. Viņš blogā stāstīja par to, kas notiek pēc 9. oktobra eh, manifestācijām. Viņš tika apcietināts un viņam tika apsūdzēts, ka viņš uzbrucis militāristiem. Taču viņš atteicās sadarboties un tāpēc viņš tika uh, ieslodzīts, arestēts un ieslodzīts cietumā pagaidu valdībai ir iespēja līdzekļi apcietināt žurnālistus, protestētājus, cilvēktiesību aktīvistus un pār par 12 eh, tūkstošiem civiliedzīvotāju ir notiesāti kopš 2015. gada mārta. Mums ir jāievēro, ka Eiropa, eh, ka Eģipte aizstāv vārdoms un apziņas, kā arī reliģijas brīvību. Paldies, Tavārš kungs no zaļo puses. Paldies, priekšsēdētā. Alā Abd El Fatā ir emuāra autors. Viņš eh, bija cietumā arī Mubarak režīma laikā, kad viņš eh, izgāja no cietuma. Viņš eh, paziņoja, ka Eh, nav nekāda iemesla atgriezties pie iepriekšējā režīma. Un viņš kopā ar savu sievu, kas arī ir memoāra autore, eh, veidoja reportāžas par Eģiptei notiekošo no ārzemēm. Atgriezušies Eģiptē, viņi turpināja savu darbu, turpināja novērot šo režīmu. Tāpat kā viņi to bija darījuši ar Mubarak režīmu pagātnē. Bet jaunais režīms Viņu ir ieslodzījis kopā ar Maiklu Nabilu Sanadu un viņa māsu, kurš ir, eh, kura ir priekšstādātāja asociācijā, kas iestājas par eh, militāro tiesu varas beigām. Arī šī sieviete ir viena no daudzajām spēcīgajām, drošsirdīgajām sievietēm Eģiptei, kas cīnās par brīvību. Mēs nedrīkstam viņus aizmirst un atstāt novārtā un mums eh, jāliek punkts mūsu tolerancē pret šo jauno režīmu. Mēs nevaram pieļaut jaunu režīmu, kas patiesībā turpina Mubaraka tradīcijas, kaut arī Mubaraks ir eh, izraidīts. Mēs nedrīkstam pieļaut reliģisko, reliģiskos eh, strīdus. Uh, Mums ir jānodrošina miers starp minoritātēm. Tagad mūsu politikai nākotnē jābūt nulles tolerancei pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Neštons kundzei arī pie tā jāstrādā. Paldies, Černiečkas kungs, kungs Eiropas konservatīvo un reformistu politiskās partijas vārdā. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Mēs novērojam soli atko, atpakaļ, kas tiek spērts Ēģiptē saistībā ar cilvēku tiesībām. Arābu pavasara sapnis, ar kur tiek saistīts cerības, ka tiek ievērots cilvēku tiesības, izrādās iluzors. Pirms vairākiem mēnešiem Mēs tikām brīdināti par to, ka nepietiek ar diktatora izraidīšanu, bet arī jāskatās, kādi cilvēki bija viņa pusē un kuri cilvēki pārņem važas grožus tagad. Izrādās, ka šie brīdinājumi bija pamatoti. Savā ziņā pastāvēja šī brīvības ilūzija. Šodien šīs brīvības trūkst arī saistībā ar Eh, vārda brīvība. Es kā emuāru autors pats esmu tātad eh, veidojis emuāru septiņu gadu laikā un tāpēc solidarizējos ar vajātajiem Eģiptē. Paldies! Maštalkas kungs no goja grupas. Paldies, priekšstādātāji! Godātie kolēģi! Alā Abdel Fatah gadījums ir tikai neliels piemērs tam, cik bezpalīdzīga ir mūsu politika. Arābu pavasars, par kuru mēs te tik daudz priecājāmies, noved pie varas nepazīstams pārstāvis ar nezināmām interesēm, kas uzbruk cilvēkiem, kur viedokļi ir atšķirīgi. Mācība ir tāda, neatbalstīsim tos, kas ir kāri, pē, kāri pēc varas un privilēģijām, tikai tāpēc vien, ka viņi skandina prodemokrātiskus lozungus. Ziemeļāfrikas un tuvēja austrumu problēmas lielākoties ir ilgtermiņa problēmas un tās eh, dziļi sakņojas Eiropas koloniālajā vēsturē. Kāri noved tikai pie jaunām problēmām šajā reģionā. Tas, ko varam vērot šodien, ļoti līdzinās situācijai pirms Irākas kara. Akla politiska konfrontācija ar Irānu šobrīd notiek. Tās vietā vajadzētu tādu politiku, kas meklē kompromisus. Kara kūrināšana atkal kārtējo reizi ir daudz vieglāka un daudz lētāka nekā mieru uzturēšana. Vai tiešām mums ir vajadzīgs tas, lai būtu miljoniem Irānas uh, bēgļu? Uh, vai lai Libānas pilsētas tiktu pilnīgi sagrautas. Eiropai nepieciešama pavisam cita kultūra. Es piekrītu Turcijas vēlmei ātri mm, rīkoties, izmantojot spēku Sīrijā. Taču es nezinu, kāpēc ir cīņa pret Sīriju ir netiek uzskatīta par tik pat labu kā cīņa pret Lībiju. Cilvēktiesības ir nepieciešams uzskatīt par vienādi, vienādi svarīgām pilnīgi visur. Paldies, Kelīkungs! Paldies! Ēģipte ir skaista valsts. Ļoti pievilcīga, ļoti cēla, ar ļoti romantisku vēsturi, bet militārā hunta nekādā gadījumā neizpodrina tās reputāciju. It īpaši, ja mēs runājam par to, kā Ēģipte attiecas pret eh, koptu kristiešiem. Uh, Tas nav pieņemami. Es pats esmu kristietis un kā tāds arī šeit runāju. Tāpat arī kā Eiropas Tautas partijas un Kristīgo demokrātu partijas pārstāvs. Neapšaubām mums jādara vairāk, lai aizstāvētu kristiešus un pilnīgi visus citus, kas tiek vajāti reliģiskās pārliecības dēļ pasaulē. Elfata kunga gadījums ir īpaši daļrunīgs. Es domāju, ka mēs varam lepoties ar viņu par to, ka viņš ir tik drosmīgs un viņš atsakās eh, sadarboties ar militāro tiesu, tādēļ arī tika ieslodzīts cietumā. Mums viņš ir jāatbalsta. Mums ir jāatbalsta tā kustība Eģiptē, kas aicina visus eģiptiešus nesadarboties ar militārajām tiesām. Tādējādi iespējams notiks kaut kāda izkustēšanās no vietas Eģiptē cilvēktiesību jautājumos. Paldies, Kelī kungs, Kretu kungs, nākamā runātāja. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāras kundze. Mēs visi priecājāmies par pārmaiņām, kas šo pavasaru notika Ēģipte. Izteicām savu solidaritāti ar tiem, kas cīnījās par demokrātiju un brīvību Ēģiptes galvaspilsētas centrā. Diemžēl izmaiņas Ēģiptē ir notikušas minimālas, joprojām jūtama armijas klātbūtne, vāra tiek uzspiesta ar varu un starptautiskā sabiedrība netiek ņemta vērā. Pēdējo mēnešu laikā var vārdarbība tikai pieņēmusies spēkā, tā ir vērsta pret minoritārām grupām, tāpat arī pret koptu kristiešiem. Tie dati, kurus mēs saņemam no cilvēktiesību aktīvistiem, ir šausminoši. Vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēki ir tiesāti militārā tiesā pēc Mubaraka režīma krišanas. Uh, tas eh, liek apšaubīt demokratizācijas procesa patiesumu. Eh, Alā Abdel Fatā ir atteicies no tiesas šajā te militārajā tiesā. Viņš uzskata, ka šī tiesa nav taisnīga, nav brīva un neatkarīga. Piekrīt visiem tiem, kas pieprasa šī cilvēka atbrīvošanu. Mēs pieprasām arī taisnīgu tiesas procesu organizēšanu civiltiesā. tiesā Mums daudz uzmanīgāk ir jāsako tam, kas notiek Ēģipte, lai šāda veida cilvēktiesību pārkāpumi nākotnē vairs neatkārtotos. Paldies, Korhols kundze! Lokakuun alussa Kairos priekšsēdētāja kungs. Oktobra sākumā Kairā tika nogalināti 25 cilvēki. Tādā veidā armija nežēlīgi apspieda koptu kristiešu demonstrāciju, kas bija miermīlīga. Jaņem vērā, ka kopš mārta mēneša jau 12 tūkstoši cilvēkus tiesāja nevis civiltiesa, bet militārā tiesa. Slavenais blogeris Elfatā tika apcietināts, un pēdējās dienās mēs par šo notikumu ļoti daudz runājam. Viņš teica, ka viņš nevēlas stāties militārās tiesas priekšā, un tas ir ļoti nozīmīgi. Protams, viņam ir tiesības tik tiesātam civil tiesas priekšā, un tās ir pamatiesības, kas būtu jābauda ikvienam. Ja mēs runājam par demokrātiju, Ēģipte piedzīvo lielas pārmaiņas, un, protams, arī plašsaziņas līdzekļiem ir ļoti liela loma spēlējama, lai varētu nodrošināt demokrātiju. Ēģipte vēlas iedzīvināt uh, demokrātijas principus, un mums šie centieni noteikti ir jāatbalsta. Paldies! Predis kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs jau agrāk iepriekšējā plenāra sēdē runājām par cilvēktiesību situāciju Ēģiptē. Un nu atkal runājam par to. ANO augstais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos ir pasvītrojis, ka Eģiptes problēmas ir lielas, vārda brīvības un biedrošanās brīvības tiek aizvien vairāk apspiestas Eģiptē. Es piekrītu visiem tiem, kas prasa tūlītēju Alā Abdel Fatā atbrīvošanu. Tas ir emuāra autors, kas ir disidents, kas nepiekrīt, Mubaraka, nepiekrīt ne Mubaraka režīmam, ne patreiziem režīmam, bet šobrīd atrodas cietumā. Viņu tiesās militārā tiesa, jo viņš ir uzdrošinājies kritizēt drošības spēku rīcību Maspero sadursmes laikā. Uh, Alā Abdel Fatā rakstīja arī no savas cietuma kameras. Viņš rakstīja ēpastu e savā blogā. Viņš raksta, ka es negaidīju, ka es nokļūšu cietumā pēc tam, kad būs notikusi Eģiptes revolūcija. Tāpat kā mani kolēģi, arī es domāju, ka šāda veida apcietināšana un tiesāšana militārajā tiesā ir jāpārtrauc. Tā nav demokrātiska parādība. Paldies! Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Redzu Zaborskas kundzi, kas vēlas runāt. Lūdzu! Ďakujem pekne, pán predsedā, pani komisār. Paldies, priekšstādātāja komisārs kundze. Blogers Alabda Elfatā tiek apsūdzēts par aicināšanas vardarbību pret bruņotiem spēkiem, pret tiem, kas patiesībā nogalināja nevainīgs cilvēks. Viņš, viņam bija jāstājas militārās tiesas priekšā, kaut arī viņš nav nekāds militāris. Viņš tikai atbalsta cilvēks, kas pagaidēm vēl ar vienu ir brīvi. Mēs zinām Eh, kāda bija situācija Slovākijā 1988. gadā. Komunisti arī apsūdz, ap, apspied cilvēkus, kristieši pieprasīja tiesības, un viņi arī tika tiesāti. Tāpēc mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments visu kristiešu vārdā nosūtītu spēcīgu signālu Ēģiptei. Mēs vēlamies, lai eģiptieši zinātu, ka Eiropa pieprasa pamat cilvēktiesību ievērošanu. Tas attiec arī uz vārdomas apziņas un reliģijas brīvību. Nav nekādu lielāku garantiju šīm tiesībām. Paldies, Repo kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arābu pavasara laikā uh, dažādi sociālie tīmekļi spēlēja ļoti lielu lomu. Pateicoties tiem, mēs uzzinājām, kas notiek šajās valstīs un kādi ir tautas centieni pēc demokrātijas. Sīrijas gadījumā mēs nebūtu neko uzzinājuši, ja tik daudz cilvēku nebūtu gatavi riskēt ar savu dzīvību, lai ārpasaulē paziņotu par to, kas notiek viņu dzimtenē. Ēģipte eh, tagad atrodas eh, pār pārējais posmā no diktatūras uz demokrātiju. Eh, Nabils Sanāts un Elfatā ir eh, apcietināti un Elfatā kungu tiesāja militārā tiesa. Īsnībā šos cilvēktiesību aktīvistus nedrīkstētu vajāt, jo izteikšanās brīvība ir viens no cilvēktiesību pamatpilāriem, kas balsta pilsonisku sabiedrību. Šādas um, tiesības eh, nedrīkst sodīt. Mums ir jābūt gataviem palīdzēt Eģiptes tautai, kas vēlas kaldināt plānot savu eh, demokrātisko nākotnu un darīt to godīgiem liedzekļiem. Paldies, un tagad Vojčakovska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esam ļoti vīlušies, ka Eģiptes pavasars ir pārvērties Eģiptes rudenī. Uh, un tiek pārkāptas cilvēku tiesības, e, notiek masu represijas pret kristiešiem un tās īsteno Eģiptes iestādes. Mēs ļoti kritiski vērtējam paši sevi un mēs izstrādājam rezolūcijas pat tad, ja ir uh, konstatēti mazi e, incidenti pret e, reliģisko minoritāšu pārstāvjiem arī Eiropā. Mums ir jāsaprot, ka kristieši, cevišķi Eģiptē, cīnās ar ļoti lielām grūtībām. Viņi tiek vajāti, un tas notiek ļoti nežēlīgā manierē. Šādu vajāšanu mēs nosodām, un mums ir jāpieprasa, lai Eģipte beidzot kaut ko darītu, un lai šie cilvēki netikt vajāti. Civilizētā valstī nevajadzētu uh, pieļaut šādas vardarbības izpausmes. Paldies, uh, Kārasa kungs. Uh, vai jūs vēlaties izteikties tagad vai vēlāk? Vai tā ir zilās kartītes procedūra? Tagad basēs kūkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ja salīdzinām Ēģiptes reģī, režīmu, ar tādu režīmu, kas neievaro cilvēktiesības, tad mēs varētu sacīt, ka patiesībā Abdelfatā situācija nav nemaz tik briesmīgi ļauna, taču Ēģipte grib būt demokrātiska valsts, un tāpēc arī cilvēktiesības ir jāievēro visos apstākļos. Reālā demokrātiskā valstī civiliedzīvotājiem nebūtu jātiek tiesātiem militārās tiesās. To varētu uzskatīt par nelielu pārkāpumu, tomēr tā tas nav. Šādi izņēmumi var tikai sākt vēl lielāku pārkāpumu vilni. Nevar turpināt to, kas aizsācies Mubarak režīmu laikā. Ir jāizveido reāls demokrātijas pamati. Kopta aizsardzība šajā ziņā arī ļoti svarīga un pārkāpumu jāpārtrauc. Paldies! Isu Gomešs kundze lūdzu. Paldies! Ir uh, ieslodzīts blogeris El Fatā, jo uh, valstī no 47. gada valdīja diktatūra un cenzūra. Protams, arī eh, informācijas brīvība ir ārkārtīgi svarīga, sevišķi tādā valstī, kas atrodas ceļā uz demokrātiju. Ja iestādes Eģiptē pārkāpja cilvēku pamatiesības, kā Nabila Sanāda un Elsatā gadījumā un tūkstošiem citu cilvēku gadījumā, kad viņi tiek eh, tiesāti militārajā tiesā, tas pierāda, ka pārēj uz demokrātiju ir cietusi neveiksmi. Un, uh, Ir daudz cilvēku, kas cīnījās par demokrātiju, viņi diemžēl gāja bojā un viņi demonstrēja visās Eģiptes publiskajās vietās. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ko mēs vēlamies sasniegt. Mums ir jāpasaka augstai pārstāvē un citām institūcijām, ka tas nav pieļaujams. Cilvēktiesības ir jāievēro, ir jāievēro pamatiesības gan Eģiptē, gan citās valstīs, un visi ieslodzītie ir jāatbrīvo. Paldies, un tagad Šlīter kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 1948. gada pavasarī Eiropā bija demokrātijas vilnis, un mēs ceram, ka Eģiptes pavasara iznākums nebūs e, tāds kā 48. gadā Eiropā, kad demokrātija atkal tika izrauta no tautas rokām. Vai mēs runājam par militāru varu vai uh, brīvu varu, mēs īstenībā paši savu likteni varējām noteikt. Mēs vēlējāmies Eiropā veidot demokrātiju, kurā būtu godīgs neatkarīgas tiesas, un, protams, ja tas notiktu Eģiptē, tad to, protams, varētu īstenot vienkāršāk. Mums ir jāveido rīcības spējīga pilsoniskā sabiedrība Eģiptē, lai uh, tā nenokļūtu tādā situācijā, kā mēs 48. gadā. Paldies! Nākamais runātājs. Jau trešo reizi šogad mēs runājam par Ēģipti un e, vienmēr atgriežamies pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Kristieši tiek vajāti, bet tieši šodien mēs runājam par blogeri, kas atļāvās kritizēt Eģiptes iestādes. Viņš protestēja pret e, to, ka e, bruņoties spēki izmanto varu. Uh, Ēģiptes konstitūcija garantē pārliecības brīvību, brīvību izvēlēties reliģisko konfesiju, bet īstenībā bruņoties spēki rīkojas tā, it kā šādas tiesības nekad netiktu pieņemtas blogeri, cilvēku tiesība organizācija pārstāvji, cilvēki, kas kritizē eh, situāciju Eģiptē, tiek vajāti un ieslodzīti. Eģipte arī ir iesaistījusies mūsu kaimiņu attiecību politikā un saņem no mums finansiālu palīdzību. Tādēļ mums ir jāpieprasa, lai Eģiptes iestādes, ja tās tur, vēlās turpināt saņemt mūsu palīdzību, beidzot sāk ievērot cilvēktiesības. Un mums ir jāizdara arī spiediens uz bruņotajiem spēkiem, lai cilvēktiesības beidzot tiktu ievērots. Paldies, un tagad Jāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eģipte, protams, ir nozīmīgs politiskais spēlētājs reģionā. Stabila, demokrātiska valsts varētu stabilizēt visu reģionu kopumā. Protams, katrai valstī ir jāatrod savu pareizo ceļu uz demokrātiju. Tas ir pareizi, bet ir jāievēro cilvēku tiesības, reliģiskā brīvība, pulcēšanās brīvība, informācijas brīvība un tiesiska. Uh, valsts. Un šie principi vispār nav jāpārspriež, tie ir eh, pašsaprotami. Bet eh, Ēģiptē cilvēki tiek ieslodzīti cietumā, un ja Elfatā kungs tiktu atbrīvots no apcietinājuma, tad Ēģipte varētu pierādīt, ka demokrātija tā uztver nopietni un vēlas to patiesi īstenot. Un Eiropas komisijai vajadzētu parūpēties, lai Ēģiptē uh, demokrātijas principi netiktu tikai sludināti, runāti, bet eh, tiktu arī reāli iedzīvināti. Paldies! Un visbeidzot, uzstāsies Kārasa kungs, lūdzu. Es gribēju jūs tikai informēt par to, pēc dažām minūtēm došos uz Beirutu un pēc tam uz Ēģipti. Protams, mēs tur arī runāsim par šiem jautājumiem. Un uh, jūsu uh, paustās atziņas un rezolūciju es noteikti arī izmantošu, tiekoties ar iesaistītajām pusēm abās valstīs. Jā, arāba pavasars ir noslēdzies, bet demokrātiskais pavasars vēl nav uzsācies. Nerunājot par reliģiju brīvību, cilvēktiesībām bez konstitūcijas pirms vēlēšanām, kas atbilst šiem pamatprincipiem, mums nebūs pietiekama liela cerība attiecībā uz Eģiptes nākotni. Tādēļ esmu pateicīgs uh, par šo rezolūciju, to ņemšu līdzi savā ceļojumu somā un gribēju pateikt, ka uh, pamatiesību harta attiecas pilnīgi uz visiem cilvēkiem, tā attiecas arī uz uh, blogeriem, un īsnībā tas ir mūsu galvenais pīlārs runājot par tiesisku valsti un demokrātiju. Paldies! Un tagad došu vārdu komisārē Damanakī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie parlamenta deputāti! Demokrātisku vērtību un cilvēku tiesību ievērošana ir Eh, pamata pīlārs attiecībās starp Eiropas Savienību un tās kaimiņiem. Asociācijas nolīguma otrais pants, un tas ir asociācijas nolīgums starp Eģipti un ES, norāda, ka attiecības starp līgums slēdzēju pusēm ir jābalsta uz demokrātiskiem principiem un pamatiesībām. Protams, tas attiecas arī uz reliģijas brīvību, ticības brīvību, pulcēšanās brīvību, uh, Uh, un izteiksmes brīvību. Augstās pārstāves un komisijas vārdā es gribēju pasvītrot, ka uh, kara stāvokļa uh, pastāvēšana un paplašināšana Eģiptē noteikti mums rada daudz rāžu. It sevišķi tas attiecas uz um, izteiksmes brīvības ievērošanu, civilu uh, tiesiskumu un iespēju tikt tiesātam saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Ēģipte ir jāievērš civila kārtība un tai ir jātiek iedibinātai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un saistībām. Tāda nu, ir mūsu pozīcija. Nevajadzētu kavēt uh, cilvēku cerības un ir jāgarantē uh, iespējas Eģiptes pilsoņiem piedalīties leģitimās un demokrātiskās vēlēšanās. Diemžēl mūsu piedāvājums piedalīties Eģiptes vēlēšanās kā novērotājiem tika liekts. Uh, Ēģiptes iestādes uzskata, ka starptautiskie vēlēšana novērotāji varētu iejaukties viņu iekšpolitikā. Bet neskatoties uz to, Eiropas Savienības sniegs palīdzību organizējot vēlēšanas, apmācot apmā, vairākus tūkstošus vēlēšana novērotāju uz vietas Eģiptē un palīdzot arī organizēt vēlēšanu noris kā tādu protams, beidzot ir jāatcer kara stāvoklis un uh, tāda nu, ir augstās pārstāvs pozīcija un visas komisijas pozīcija kopumā. Jāņem vērā, ka kara stāvokļa laikā cilvēku ir iespējams apcietināt pat bez tiesas. E, tādā situācijā nonāca Elfa Tākungs, kas tika apcietināts bez tiesāšanas un pēc tam uh, Eh, militārā tiesa viņu tiesāja pēc tam, kad viņš bija saņemts eh, cietumā spēro sadursmi lau, laikā. Ja cilvēki tiek tiesāti militārajā tiesā, viņi nevar izmantot visus tos leģitīmos instrumentus, kas viņiem pienāks pēc likuma. 15. septembrī augstākā bruņoto spēku padome teica, ka ir jābeidz uh, um, tiesāt militārā tiesā civiliedzīvotājs, bet diemžēl šī prasība netika īstenota. Mēs esam atkārtoti pauduši savas raizes par to, ka cilvēki joprojām tiek tiesāti militārās tiesās un ka valstī joprojām ir pasludināts kara stāvoklis. Ir sevišķi mēs baudām savus bažas par Elfatā kunga un Sanada kunga ieslodzīšanu. Mēs esam teikuši, ka esam ārkārtīgi norūpējušies par to, ka militārā tiesa joprojām turpinās izmantot priegans dažādas atkāpes un izņēmumus. Paldies, Damanaki kundze! Un tagad, kolēģi, esam noslēguši debats par Eģipti, it sevišķi Abdel Elfata lietu un ķersimies pie balsošanas. Vispirms mēs balsosim par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par Irānu, cilvēku tiesību pārkāpumi Irānā.